protams, atbalstīt demokrātiskos spēkus. Komisārkungs, jūs uh, mums gan uh, ļoti optimistiski izklāstījāt situāciju. Paldies! Tagad Melcera kungs lūdzu, priekšēdētāja kungs, mēs visi zinām, ka Ukraina ir viena no lielākajām kaimiņu valstīm Eiropas